Pani predsedajúci. Uh, Labvakar visiem, kolēģi, dāmas un kungi! Pasludinu sēdi par uzsāktu un vakardienas protokols eh, vakardienas plenārsēdē ir pieejams. Ja neviens neiebilst, tad esam tās apstiprinājuši. Un tagad pārējiem pie pirmā darba kārtības punkta. Un, eh, Tās ir aktuālās debates ārkārtas situācija klimatu un ekonomijas jomā. Vēlējos pateikt, ka nav paredzēta nec brīvā mikrofona procedūra, un es neakceptēšu arī zilās kartītes jautājumus. Un tagad eh, vēlētos dot vārdu dalīkundzei autorei. Lūdzu, vārds jums! Thank you, Chair. Paldies, eh, priekšsēdētājs kundze. Paldies visiem kolēģiem, kas ieradušies uz šām debatēm. Un vēlētos pateikties arī Somijas prezidentūrai, ka jūs esat klātesos šajās debatēs, jo ceru, ka drīz mums pievienosies arī komisijas pārstāv, pārstāvi, jo viņa šobrīd nav. Tas, ka jūras līmenis var palielināties, varbūt nepārsteidza klimata pētniekus, un tomēr e, šobrīd ir skaidrs, ka jūras līmeņa paaugstināšanās cilvēku darbības dēļ jau ir skaidra, un arī uh, temperatūras pieaugums līdz šā gadsimta beigām palielināsies. Un pie šādiem secinājumiem ir nonācis apvienoto nāciju starp institucionālais klimata izmaiņu panelis septembrī. Uh, Klimata krīze, klimata izmaiņas, ārkārtas situācija klimata un ekoloģijas jomā par to runā cilvēki, kas savās virtuvēs tā iziet pret to, manifestēt ielās, un par to mēs runājam arī šajā parlamentā. Tas, ka par klimata izmaiņām ir jārunā nekavējoties, ir skaidrs, bet ko darīt? Mums ir jāpieņem saistoši mērķi, kas tiešām darbotos. Tie ir tieši iedzīvotāji, kuri maksā augstu cenu par vētrām, plūdiem, viesuļvētrām, ugunsgrēkiem. Tāpēc sociāla demokrātu grupa ir ierosinājusi šīs debatas. Mēs vēlamies jaunu skatījumu klimata izmaiņu mm, attiecībā, bet um, ņemot vērā to, ka situācija ir ārkārtas, mums ir jārīkojas kā ārkārtas situācijā. Tad, kad māja deg, jūs nepiespiežat vienkārši eh, ugunsdzēsības dienesta numuru, neuzspiežat un negaidiet, jūs kaut ko dariet. Tāpēc arī mums tagad ir jālīkojas nekavējoties. Šobrīd klimats ietekmē ilgtermiņā ekonomisko un sociālo jomu, un tāpēc klimata izmaiņu apkarošanā mums ir nepieciešama adekvāta finansējums. Un eh, nākamgad ir nepieciešams eh, Eiropas Savienības dalību valstu un privāto eh, investētāju naudu apvienot kopīgā fondā, lai cīnītos par klimata izmaiņām. Mums ir jāiestājas arī par mūsu rūpniecisko konkurētspēju, jāiestājas par cilvēku veselību. Sociāla demokrāta vēlas redzēt ambiciozu plānu dekarbonizēšanai. Tas, eh, ka subsīdijas vairs netiktu dotas fosilajām degvielām, tas ir jāpanāk pēc iespējas ātrāk. Mēs vēlamies izveidot ilgspējīgu lauksaimniecības modeli tādu, kas ļautu nodrošināt visus ar pārtiku, vienlaicīgi ņemot vērā arī klimata aizsardzību. Iestāšanās par mežu saglabāšanu, par ūdens resursiem, tas viss ir svarīgi. Mums ir jārenovē arī mājas, lai tās būtu siltumizolācijas ziņā spēcīgas. Mums ir nepieciešams ļoti stiprs pārejas perioda fonds, kurš ļautu palīdzēt ik visiem. Mēs vēlamies eh, tādu eh, klimata rīcību, kas tiešām līdz 50. gadam varētu samazināt par 21% izmešus. Tas nozīmē, ka dekarbonizēšana un jaunu alternatīvu degvielu avotu izmantošana ir būtiski svarīga. Cilvēki jau apzinās, ka klimats ietekmē mūsu dzīvi, jaunieši to apzinās, un mums ir iespēja izvēlēties. Vai nu mēs izvēlamies krīzi, nedaram neko, vai arī mēs stājamies pretim šim izaicinājumam visi kopā un spēcīgi. Mēs, sociāla demokrāti, iestājāmies par pēdējo opciju. Paldies! And... Paldies! Un tagad uh, Somijas prezidentūras vārdā uh, dodu vārdu ministrē Tupurainens kundzei lūdzu. Paldies, eh, prieksēdētājs kundze, godātie parlamenta deputāti! Es uh, vēlētos pateikties, ka esmu uzaicināts šajās debatēs pārstāvēt padomu. Ļoti aktuāls jautājums. Klimata izmaiņas ir būtisks un tiešs drauds ikvienai pasaules valstī, ikvienam iedzīvotājam. Uh, Tas, ka mēs globālā līmenī iestājāmies par klimata izmaiņu apkarošanu, ir aktuālākā jau kad, un par to tika runāts arī starpvaldību panelī klimata izmaiņās. Tātad mēs vēlamies eh, ierobežot globālās sasilšanas eh, grādus līdz 1,5. Bet eh, šobrīd mēs jau esam pēc industriālajā laikmetā, pieredzējuši temperatūras pieaugumu par vienu grādu. Un ja mēs neiestāsimies par konkrētu rīcību, tad eh, temperatūras pieaugums 60. gadā jau varētu sasniegt divus grādus. Vēl bez tam klimata izmaiņas eh, noved pie bioloģiskās daudzveidības noplicināšanas, ekosistēma izzuduma un ūdens piesārņošanas. Uh, Šobrīd arktiskās teritorijas kūst divreiz ātrāk nekā bija vēl prognozes pirms pāris gadiem, un tas tiešām ir uztraucoši. Apvienotās nācijas ir uzsvērušas, ka tikai kopīgi strādājot um, ir iespējams kaut ko sasniegt, bet tam sasniegt ilgtspējīgi, un tam ir nepieciešama saistoša vienošanās. Šobrīd mēs neesam panākuši pietiekami daudz, un es uzskatu, ka ir jābūt ambiciozākai rīcībai un saistošākiem plāniem. Tas, ka šobrīd tik daudz cilvēku apzinās klimata izmaiņu negatīvo ietekmu uz mūsu ikdienas dzīvi, ir patiesībā priecējoši, jo pilsoniskā sabiedrība, jaunieši, iedzīvotāji pieprasa no mums konkrētu rīcību. Šobrīd industriālās ēras laikmetā mēs esam patērējuši tik daudz, ka tas jau atsauc uz nākamajām paudzēm, un šobrīd jaunieši vēlas dzīvot tādā pasaulē un uz tādas planētas, kas izdzīvotu. Septembrī kli, notikušais eh, klimata samnits arī uzsvēr to, cik svarīgi ir izpildīt Parīzes nolīguma mērķus un rīkoties visiem kopā. Uh, Tātad vēlreiz uzsver šis kolektīvisms. Mums ir jāstrādā visiem kopā dažādu līmeņu lēmumu pieņēmējiem, pilsoniskajai sabiedrībai, iedzīvotājiem. Tam ir nepieciešama paradigmas maiņa, un tikai tā mēs varam izvairīties no klimata katastrofas. Eiropas Savienība ir gatava paaugstināt savas ambīcijas klimata, zī, klimata jomā. Tam ir nepieciešama politiska apņemšanās un eh, 90, no 90. līdz 17, līdz 17. gadam par 58% pieauga CO2 izmeši. Šobrīd tie ir jau samazinājušies un tomēr līdz 20. gadam Eiropas Savienībai neizdevās, diez vai izdosies panākt siltumnīca izmešu gāžu samazinājumu, bet līdz 30. gadam mēs to ceram panākt Eiropā. Eiropas Savienības īstenoto politiku vēl nepietiek, jo mums ir nepieciešams tāds samazinājums, kas ļautu panākt Parīzes mērķus un ilgtspējīgus, ilgtspējīgu stabilitāti klimata ziņā. Tāpēc eh, tuvākajās desmitgadēs eh, mums būs nepieciešama kopīga rīcība, būs nepieciešams strādāt eh, plaši pāri, visiem politiska, pāri visam politiskajam spektram. Tāpēc eh, līdz 20. gadam Eiropas izvirzītie klimata mērķi ir svarīgi. Eiropa šobrīd strādā pie ilgtermiņa stratēģijas, un jau pērn novembrī padomē sākās eh, diskusijas par to, kā, balstoties uz komisijas ilgtermiņa mērķi zaļa planēta visiem, izvirzīt konkrēti eh, Eiropai sasniedzamus uzdevumus. Tam būs nepieciešams visu ekonomikas nozari iesaistīšanās. Tāpēc ir tik svarīgi šīs debatas eh, organizēt iekļaujošas visās dalību valstīs, visos līmeņos, jo šī klimata pārējas eh, posma veiksmes vai neveiksmes stāsts eh, būs mūsu seja, ko parādīsim iedzīvotājiem. Dažādās dalību valstīs ir jāstrādā un jāstrādā arī reģionos, lai neviens netiktu atstāts aiz borta. Patiesībā šī klimata izmaiņu posms ir svarīgs arī ekonomiskajai izaugsmai, un tas sniedz jaunas iespējas. Un tomēr mēģinot pasargāt mūsu ražotājus no globāla spiediena, mums eh, ir jāizstrādā arī tam atbilstoši klimata mērķi. Vairākas dalību valsts jau ir izveidojušas viņām konkrētus mērķus līdz 50. gadam siltumnīca efekta gāžu samazināšanai, bet eh, mēs esam gatavi strādāt, lai līdz eh, 90. gadam mēs vispār kļūtu par neitrālu kontinentu. Komisāra, mm, liels paldies, un tagad komisijas vārdā vārds komisāram Ettinger kungam. Cienījamā priekšsēdētāja, cienījamie deputāti, dāmas un kungi, cienījamā ministrs kundze, es šobrīd pārstāvu eh, savu kolēģi un man ir tas gods šodien piedalīties šajās debatēs. Jaunais eh, parlaments un arī jaunā komisija noteikti pavisam pamatoti klimata izmaiņas eh, pasludinājuši par vienu no prioritātēm. Mēs noteikti varam eh, balstīties uz eh, iepriekšējām parlamentu darbu un iepriekšējās komisijas eh, darbu, jo mēs šobrīd neuzsākam strādāt pie šiem jautājumiem. Mums jau ir kopīgi instrumenti un standārti, kur ir jātīst tālāk. Pasaules mērogā mēs varam lepoties ar to, ka Eiropa ir parādījusi, ka tā ir ambiciozi noskaņot gan līdz Parīzes klimata pārmaiņu konferencē, gan arī pēc tam. Un tā ir izvirzījusi eh, skaidrus mērķus, eh, proti panākt eh, šo te samazinājumu līdz 1,5 grādiem pēc Celsija. Un jāsaka, ka mēs esam iesaistījušies diskusijās arī citus pasaules reģionus. Un mēs uzskatām, ka ir nepieciešams Eiropas mēroga risinājums eh, un Eiropas eh, vienotajā tirgu mums ir eh, jādomā arī par to, kā mēs ņemam vērā klimata pārmaiņu mēģus. Tāpēc mums ir arī emisiju tirsniecības sistēma, kuras ietveros mēs varam nepārtraukt pielāgot savu rīcību bet um, arī tīri no ekonomiskā viedokļa mēs cenšamies panākt savu mērķu īstenošanu līdz 2020. un 2050. gadam. Emisija tirsniecības sistēma jau darbojas. Tā darbojas um, enerģetikas nozarē un tā darbojas um, rūpniecībai. Bet mums jādomā arī par transporta nozari. Mums ir jādomā arī par mājokļiem, mājokļu um, energoapgādi. Un noteikti jaunajai komisijai un jaunajam parlamentam vajadzētu padomāt, vai šo emisiju tirzniecības sistēmu mēs nevarētu attiecināt arī uz transporta sistēmu un uz uh, ēkām, uz ēku apkuri un um, kondicionēšanu. Šobrīd jau ir šādi piemēri dažās uh, dalībvalstīs, bet mēs varētu strādāt pie šī jautājuma risināšanas arī vienotā tirgus ietvaros. Kādi ir iespējamie instrumenti, kurus komisija varētu piedāvāt? Un kolēģis uh, Frans Timermans uh, jaunajā Fanderlajens kundzes komisijā uh, strādās pie šiem jautājumiem. un pēc tam, kad jaunā komisija būs eh, sākusi savu darbu, eh, simts eh, dienu laikā jaunā komisija jūs iepazīstinās ar jaunajiem priekšlikumiem. Bet ir skaidrs arī, ka vispirms mums ir jābalstās un jātīsta tehnoloģijas. Mums ir jātīsta jaunas tehnoloģijas, kas ļauj mums panākt lielāku energoefektivitāti, samazināt emisijas un tādējādi arī apvārsnes 2020. Šajā ziņā mums noteikti ir ļoti izšķirīga, svarīga programma. Otrakārt, mēs strādāsim arī pie tā, lai arī turpmāk tiktu īstenot emisiju tirzniecības sistēma un mēs palielinātu eh, cenu par tonu. Un šeit noteikti eh, parlamentam arī ir jāspēlē savu lomu. Treškārt, mums ir mērķis samazināt um, šos izmešus par 40%, un jāsaka ar Clean Energy package un mobilitātes pakotni, mēs noteikti varam sasniegt šo mērķi līdz 2030. gadam un iespējams pat uh, pārsniegt šo mērķi. Šobrīd eh, jau tiek runāts par 50 vai pat vairāk procentiem, un es domāju, ka eh, šeit noteikti ir nepieciešams īstenot um, ietekmes izvērtējums, un mums ir jāpapildina tas darbs, kas jau ir noticis iepriekšējos gados. Tālāk ir jādomā arī par tirsniecības um, nolīgumiem. Tā kā Eiropa ir atbildīga par lielāko daļu izmešu, tad uh, mūsu uh, sarunās par tirzniecības nolīgumiem ar mūsu partneriem mums ir jācenšas panākt, lai šie mērķi tiktu sasniegt arī cit, citvieta sarunās ar Singapūru, Austrāliju, Vietnamu un citām valstīm, um, runājot par importu un eksportu, mums ir jādomā par ilgspēju un klimata pārmaiņām, lai arī mūsu partneriem šie mērķi būtu svarīgi un lai tā būtu daļa no tirzniecības nolīgumiem. Mums ir jāpārbauda arī, vai attiecībā uz importu Eiropas Savienībā mums nevajadzētu novērst uh, oglekļa uh, noplūdi Un iespējams vajadzētu arī uh, ieviest CO2 uh, eh, attiecīgas uh, nodevas. Mums ir jāpārbauda arī, ko mēs varam panākt Pasaules tirzniecības organizācijas ietveros, kas būtu konkurētspējīgi. Un dažkārt varbūt mums ir jāpiedzīvo tirzniecības kāri. Uh, tad, kad um, daži partneri nerīkojas saskaņā ar kopīgiem mērķiem. Mums ir nepieciešams panākt arī tīri politisku līdzsvaru, kas attiecas uz jauno uh, budžetu. Arī tas ir attiecīgi jāpiemēro, ņemot vērā mūsu mērķus. Un 25% visu investīciju uh, jābūt eh, veltītiem tieši eh, šiem klimatu eh, pārmaiņu apkarošanas mērķiem. Dažās programmās mums ir izdevies sasniegt jau 60%, dažās programmās tikai 40%, dažās varbūt 0%, bet ir nepieciešams uh, varbūt padomāt par šiem jautājumiem. Mums ir nepieciešams pārējais fonds. Līdzīgas iniciatīvas jau um, darbojas dažās dalībvalstīs. Tas noteikti arī apsvēršanas vērts mērķis. Mums ir jādomā par pārēju no oglekļa enerģijas uz uh, vidē draudzīgāku enerģiju. Bet jādomā arī par to, kā mēs varam saglabāt darba vietas un sociālo taisnīgumu, īstenojot šo struktūrālo pārmaiņu. Tāpēc mēs varētu apsvērt iespējas izveidot taisnīgu pārējais fondu un pārdomāt, kā varētu rast līdzekļus šīm fondām. Tas noteikti būs jautājums, pie kur būs jāstrādā turpmāko mēnešu laikā. Eiropas eh, struktūra bankas ir viens no šiem instrumentiem, kur mēs varam izmantot, kā mēs Eiropas un dalībvalstu līdzekļus, kā arī privātos līdzekļus eh, aktivizēt pēc iespējas efektīvāk. Katrā ziņā šīs debats ir jauns stimuls. Turunen Lajens un Timermana uh, Green Deal, jeb šis te zaļais priekšlikums arī būs viena no iniciatīvām. Mums ir jāturpina iepriekšējā parlamenta iesāktais darbs, varbūt ir jācenšas uzturēt noteikto kursu, bet nedaudz pātrināt tempu, kādā mēs strādājam. Lielas paldies! Lielas paldies, un tagad uzstāsies runātāja politisko grupu vārdā, vispirms EPP grupas vārdā. Uz divām minūtēm vārds Delāngas kundzei. Jā, liels paldies eh, priekšsēdētāji. Ir pilnīgi skaidrs, ka cīņa pret klimata pārmaiņām ir viens no lielākajiem izaicinājumiem mūsdienās, un pamatot arī tika pieminēts tas, ka tā ir viena no prioritātēm jaunajai komisijai. Kā uh, kristīgā demokrāta es uzskatu, ka mums nepieder šī planēta. Mēs to tikai uh, glabājam, lai nodotu nākamajām paudzēm, tāpēc uz mums gūs milzīgs pienākums rūpēties par to. Šajās debatēs esmu pārliecināta, ka daži uh, un gluži vienkārši parādīs vidējo pirkstu nākamajām paudzēm, apgalvojot, ka klimata pārmaiņas neeksistē un ka nav jāizteno pasākumi. Būs arī tādi, kas teiks, kas jādara vai nebūtu jādara, ka jums būtu uh, jāprīko savu māju, jums būtu jāiegādājas Tesla automašīnas un tā tālāk un tā joprojām. Tāpēc EPP uzskata, ka ir jābūt arī trešajam ceļam kas ļauj cīnīties pret klimata pārmaiņām, bet arī parūpēties par cilvēkiem lai sloks nebūtu uz to pleciem, kur vismazāk to var atļauties, lai neviens reģions netiktu atstāts novādā. Un, protams, ka ir grū, viegli runāt par pārējais fondu. EPP uzskata, ka mums nevajadzētu tikai šo Green Deal, jeb zaļo darījumu, mums nevajadzētu tikai likumdošanu Eiropas Savienības līmenī, bet arī spēcīgu rūpniecisko stratēģiju, lai mums būtu inovatīva rūpniecība, kas saglabā darba vietas arī nākamajām paudzēm, kurām tas būs nepieciešams nepieciešams. Ja, cienījamie kolēģi, mēs runājam par ilgspēju, tad ilgspēja tas nozīmē vidi, cīņu pret klimatu pārmaiņām, bet arī sociālos un ekonomiskos aspektus. Mums ir nepieciešama spēcīga rūpniecība, lai um, panākt šos klimata pārmaiņu mērķus. Ja kolēģi vēlas strādāt pie šiem trim minētajiem aspektiem, EPP noteikti būs jūsu partneris. Lielas paldies! Lielas paldies! Un tagad Es un, un demo, demokrātu grupas vārdā uz divām minūtēm Fritsons kundzei. Tak, Frito! Paldies, prieksēdētājs kundze! Jā, situācija ir ļoti nopietna, bet eh, apvienoto nāciju starptautiskais klimata panelis skaidri pateica, ka ir iespējams glābt eh, planētu, ir iespējams izpildīt Parīzes vienošanos. Tomēr tam ir nepieciešama visa mūsu pūliņa un jārīkojas ar nekavējoties. Eiropas Savienībai šeit ir galvenā loma spēlējama, un es, kā sociāldemokrāta pārstāve, kas iestājas par veselīgu sabiedrību, uzskatu, ka Eiropas Savienībai ir jādara daudz vairāk. Mēs visi esam viensprātis, ka ir jāsamazina izmeši, visas politiskās partijas par to runā, mums ir jāuzlabo energoefektivitāte un e, jāiekļauj ETS arī tās nozars, kuras vēl šobrīd tur nav. Mēs esam daudz panākuši, bet e, ikvienam ir skaidrs, ka izmeši ir jāsamazina vēl vairāk un vēl naskāk nekā tas tiek eh, darīts šobrīd, un, protams, saskaņā ar Parīzes vienošanos. Tam ir nepieciešama politiska griba. Mēs, sociāldemokrāti, esam gatavi uzņemties šo atbildību, šo vadību, jo ir skaidrs, ka ilgtspējīga sabiedrība ir tikai tāda, kurā sociālie, ekonomiskie un klimata groži būs vienlīdz stingri novilkti. Mums e, ir jāsamazina izmeši vienlaicīgi veicinot ekonomisko izaugsmi. Tādējādi mēs radīsim jaunas darba vietas. Ir skaidrs, ka darba tirgus mainās un mainās ļoti ātri, bet uh, Lai palīdzētu cilvēkiem piemēroties jaunajām prasībām, mums ir nepieciešams cilvēkiem piedāvāt e, izglītošanās iespējas. Tā saucamā eh, zaļā, eh, zaļais, eh, zaļā vienošanās ir ļoti svarīga. Pati nāku no Zviedrijas, un manā valstī ļoti daudz naudas tiek atvēlēts klimata izmaiņu samazināšanā, lai mēs Grētai un visiem pārējiem jauniešiem beidzot apsolītu, ka mēs tiešām iestāsimies pret klimata izmaiņām un par ilg ilgstošu nākotni. Paldies, Riņū vārdā. Divas minūtes Rodrīgas Ramas kundzei. Paldies, priekšsādātājas kundze. Godātie kolēģi, no manas uh, grupas perspektīvas raugoties, mēs zinām, ka neviens nevar palikt malā, neviena institūcija, neviens likumdevējs, neviena valdība nevar uh, palikt malā un uh, neredzēt klimata katastrofu, kas rada milzu ciešanas. Mums ir ļoti maz laika, lai kontrolētu, iegrožotu sasilšanu. Un, lai to darītu, mums ir jārīkojas ar ļoti stingriem pasākumiem, bezprecedenta pasākumiem, kā mēs līdz šim esam darījuši. Eiropas pilsoņi 93% gadījumu uzskata, ka tā ir nopietna problēma. Bet uh, mūsu jaunieši ir tie, kuri uzskata, ka uh, tā ir steidzami risinām problēma, klimata krīze, un tāpēc arī katru piekdienu viņi iziet ielās, lai prasītu konkrētu rīcību.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 Eh, planētā, kuras resursi ir ierobežoti, mēs eh, pārāk daudz eh, resursu tērējam un pārāk daudz mums ir pārpalikumu. Dažos produktīvos sektoros mēs šķiežamies ar 98% saražotām. Nu, kā tad mēs nevarētu kļūt racionalizētāki attiecībā uz arī patēs, mm, patēriņu, kas būtu racionālāks un arī, lai būtu aprites ekonomika, lai būtu arī uh, pārstrāde, uh, lai lai ekonomikā arī tiktu ņemts vērā, ka e, visi dabas resursi, kurus e, izmantojam, ir jāaizsargā jebkurā ražošanas sistēmā kur būtu iesaistītas eh, zaļās pilsētas, kurās dzīvo 7% no iedzīvotāju, un strā, ir jāstrādā pie dekarbonizācijas, lai būtu ekonomikā nulle ogleklis. Tāpēc ir jāiesaista visi sektori. Tas ir horizontāls un globāls jautājums. Mums ir problēma. Mums nav globālas saistošas pārvaldības. Mēs strādājam balstoties uz brīvprātīgām vienošanām. Tāpēc Ņujorkas klimata samits bija ļoti svarīgs. ANO mums teica, ka jūs vēlties vairāk vienošanās, kas būtu ātrākas, stingrākas. Eiropas Savienība parādīja ambīciju līmeni šeit. Zaļais kurs ir uh, labs uh, ceļvedis, bet ir jāapzinās, ka ir, uh, komp ja ir kompromisa vienošanās no visām valstīm, tad rezultāti nebūs labi. Paldies! Zaļo vārdā Ekhota kungs, divas minūtes. Paldies priekšsēdājiem, paldies visiem par to, ka esat iekļāvuši šo punktu darba kārtībā un esat to pamatot nosaukuši par ārkārtas situāciju klimatu un ekoloģijas jomā. Tā tas noteikti arī ir, bet klausoties jūs teiktiem, man nerodas iespējas, ka jūs saprotat, cik tas ir ārkārtēji, un te nu slēps arī problēma. Komisija runā par mērķiem, uh, kur jāievieš, bet mēs par tādiem izlēmām jau pirms pieciem gadiem, un zinātne ir pavirzījusies uz priekšu, un ikdienas mēs redzam, cik ārkārtīgi, man, ārkārtēji ir situācija. Runa ir ne tikai par mūsu nākotni, bet par iespējām, kā Eiropas kontinentam tik tiešām pārveidot savu ekonomiku, lai tā nodrošinātu um, klimatu neutralitāti. Visi ziņojumi ir pieejami, Taču par spīti visam padomu joprojām nevar vienoties par klimata neutralitāti. Varbūt tagad tas tiks panākts decembrī. Tika vajadz, bija nepieciešams vesels gads. Un vai mēs tik tiešām tagad pieturēsimies pie mērķiem, par kuriem izlēmām pirms pieciem gadiem, nu tas nav ārkārtēji, tas nav tas, ko no nu mums sagaida pilsoņi. Mums ir jādara daudz vairāk un ārkārtējība ir jāsaprot labāk ne tikai no debatēm, bet tas ir jāsaprot arī padomē un komisijai, bet arī šim parlamentam. Jo, protams, ir ļoti skaisti dzirdēt visas šīs debatas parlamentā, bet runājot par politiku, jāsaka, arī šis parlaments nepadara savu darbu. Šobrīd mēs diskutējam par lauksaimniecības reformu, un lauksaimniecība viena no nozarēm, kas var palīdzēt cīnīties par klimata mērķiem. Uh, Mums ir jānāk klajā ne tikai ar runām, bet jānodrošina, ka lauksaimniecības reforma tik tiešām ir zaļa reforma un nevis tas, ka mēs jau atkal uh, subsidējam lielās lauksaimniecības. Tāpēc, lai arī mūsu tirsniecības nolīgumi būtu saskaņā ar klimata mērķiem un padarīsim šos ilgspējas sadaļas nolīgumos par saistošām, un tad beidzot mēs tik tiešām pievērsīsimies šim jautājumam ar ārkārtas sajūtu, kā tas ir nepieciešams. Paldies, un tagad ID grupas vārdā vārds ir Dāns Kundzēs vienu minūti. Paldies, priekšsētāji. Sociālisti ir piedāvājuši un panākuši, ka e, šīs debatas tiek nosaukts par ārkārtas situāciju klimatu un ekoloģijas jomā. Mēs runājam par ārkārtēju situāciju, bet e, kreisie runā tikai par strādājošajiem e, tautu cilvēkiem. Gal galā viņi būtu varējuši pasludināt šīs debatas par debatēm par sociālajiem jautājumiem, bet acīm redzot, tas vairs nav modē. Šobrīd Grēta un visi studenti ir izgājuši ielās un protestē. Un Eiropa viņiem seko. Vai Eiropas komisija sapratīs to, ka patiesībā mūsu uh, kontinents uh, ir izvirzījis nereālistiskus mērķus, nereālistiskus plānus? Uh, jo no rūpniecības ražošanas un izmaksu viedokļa tas nav iespējams. Mums ir apnikusi šāda veida politika un šāda veida saukļi. Mēs runājam tikai un vienīgi par vidi, bet es domāju, ka mums ir jāpārskata mūsu prioritātes un mūsu mērķi. Paldies, paldies, un tagad EKR grupas vārdā vārds uz pusotru minūti Vondras kungam. Paldies, priekšsēdētāji! Mēs esam konservatīvie, un mums noteikti šķiet, ka eh, vide mums jānodod eh, bērniem labākā stāvoklī nekā mēs to esam saņēmuši paši mantojumā. Bet vienlaikus jāsaka, ka eh, zaļais kurs mums izmaksās ļoti mm, dārgi, un tas noteikti nodarīs kaitējumu cilvēkiem, kuriem ir mazi un vidē lieli ieņēmumu un arī mazākām valstīm. Un visbeidzot, tas ir pilnīgi bezjēdzīgi, ja Ķīna, ASV un citi neseko mūsu piemēram. Tāpēc es uzskatu, ka ir nepieciešams eh, pienācīgi izvērtēt mūsu uh, darbību, un tāda patiesībā vēl nemaz nav notikusi. Mums ir jādomā par visneaizsargātākām uh, dalībvalstīm, uh, un cilvēkiem ar maziem ienākumiem mūsu sabiedrībā. Un visbeidzot, kas nav mazāk svarīgi, nav nekādas jēgas pātrināt darbību, ja nav nekādas apņēmības no citu partneru puses. Čehijā mēs mēdzam teikt, ka ceļš uz Elli ir bruģēts labiem nodomiem. Es atceros, ka Makrons savulaik īstenoja mazus nelielus pasākums, patiesībā tikai mazas daļiņa no tā, uh, ko mēs tagad paredzam, un dzeltenās vestas tūdaļ izgāja ielās, tāpēc es piedāvātu atteikties no šādiem riskantiem scenārijiem, kā esam piedzīvojuši pēdējo gadu laikā. Liels paldies! Liels paldies! Un tagad go grupas vārdā vārds uz vienu minūtu Matijas kundzei. Paldies, priekšsādātāji Otingera kungs. Es neteikšu, ka esmu pārsteigta, bet esmu neapmierināta. Katru reizi, kad mēs esam šeit, jūs piesaucat steidzamo situāciju klimata jomā, runājat par klimata pārmaiņām. Mums ir jaunas problēmas, bet jūs uh, meklējat uh, un cenšaties izmantot vecos risinājumus, kas uh, pierādījuši savu bezspēku. Jūs runājat par kvotām Uh, oglekļa tirdzniecības uh, sistēmām, visām šīm lietām. Jūs nevarat cīnīties ar klimata pārmaiņām, ar zaļās ekonomikas pasākumiem, ja rūpīgi neparaugāties uz reālo sistēmu, sniedzot vairāk investīciju un strādājot pie klimata un sociālā taisnīguma. Es varu saprast, ka cilvēki iziet ielās un ka jūs ka viņos ieklausās, bet jums ir jāieklausās arī viņos, un mums ir tikai viena planēta, tā ir jāaizsargā. Nepietiek ar to, kā tiek runāts par jauno zaļo kursu, ja reāla plāna, lai to iztenotu, nav. Paldies pie grupām nepiedarošie deputāti Evī kundze. Paldies priekšsēdētāji. Es piekrītu kolēģu teiktajai, ka Matijas kundze runāt par ETS sistēmu šķiet anahroniski tādā tirgus sistēmā, kas nav eh, panācis samazinājumus, kādus gaidījām. Es domāju, ka ir jāņem vērā jaunākā notikuma attīstība. Un te es vēlētos runāt par augsnes problēmām, jo klimata pārmaiņas un cīņa pret klimata pārmaiņām mums liek domāt par augsnēm un to problēmu risināšanu. Pirms dažām dienām Lombardijā mm, arī bija konkrēts atgadījums, ka komisija uzskata, ka mēs zaudējam 9 miljonu tonu augsņu gadā. Itālijā mums ir eh, ārkārtas situācija, desmitiem miljonu eiro tiek zaudēti gadā. Arī Francija un Itālija saskaras ar to pašu situāciju. Es zinu, ka komisija ir uzsākusi bio daudzveidības stratēģiju, un es ceru, ka šīs stratēģijas ietvaros va vairāk um, uzmanības tiks pievērsta augsnes aizsardzībai. Tas ir ārkārtīgi svarīgi bioloģiskai daudzveidībai. Nu, jo esmu pārliecināta, ka ja mums neizdodas, uh, līdz 2030. gadam parūpēties par augsnēm, tad um, mums tas galu galā neizdosies. Ir jāīsteno holistiska pieeja šajā jautājumā. Pusotra minūte vais kundzei. Vais kundze, lūdzu. Kēja. Godātie parlamenta deputāti, godātie kolēģi, paldies, ka jūs esat iekļāvuši šo jautājumu darba kārtībā. Šīs diskusijas notiek ļoti akūtā brīdī, kad eh, mēs šobrīd vienojamies par zaļo kursu. Tas mums ir nepieciešams. Mēs uzdodam jautājumus, uz kuriem mums ir jārod pareizās atbildes un pareizajām atbildēm pareizie rīki to īstenošanai. Mēs nedrīkstam aizmirst Eiropas konkurētspēju, mēs nedrīkstam zaudēt darba vietas, mēs varam to visu panākt. Mēs nedrīkstam aiz klimata plīvūra nesargāt paredzēt eh, nodarbinātību. Mums eh, cīņa pret klimata izmaiņām ir jāuztver eh, kā iespēja un nevis kā šķēršļis. Atcerēsimies par 900 tūkstošiem mazo un vidējo uzņēmumu, kas ir Eiropas ekonomikas mugurkauls. Mums ir jāparāda visiem, ka Eiropas Savienība var strādāt gudri, viedi, efektīvi, inovatīvi, uh, Samazinot CO2, mēs varam gan veicināt mūsu konkurētspēju, gan radīt jaunas darba vietas, gan radīt labāku nākotni visiem. Protams, tas ir loģiski, bet eh, mēs eh, no EP. TP politiskā spēka esam pārliecināti, ka Eiropas Savienība ir jārīkojas tieši tā. Protams, mums ir jārūpējas par mūsu planētu, un tikai tad zaļais kurs izdosies, tikai tad mēs izdzīvosim. Paldies! Divas minūtes Gutelandas kundzei. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es gribu, lai jūs darbojaties tā, kā teica Grēta, proti mums ir jārīkojas tā, it kā māja jau dektu bet eh, šobrīd, vai mēs tā rīkojamies, mēs redzam, ko saka zinātnieki. Zinātniskie pētījumi un um, dažādi secinājumi skaidri parāda, ka Eiropas Savienībai un ne tikai arī citām valstīm un citiem kontinentiem ir jārīkojas nekavējoties, ja mēs vēlamies apkarot klimata izmaiņas. Ir jau viegli nolaist rokas, neticēt, ka mums kaut kas izdosies, bet eh, atcerēsimies, ka pirms dienas ir nakts. Un atcerēsimies, ka ja mēs vēlamies kaut ko panākt, tad mums tas izdosies. Mums ir jāparāda pasaulē, ka pirms dienas nāk nakts. Bet tam ir nepieciešama nepieciešama konkrēta risinājuma un tās ekonomiskās iespējas mums radīsies tikai tad, ja mēs iesim ekonomisku pārējais ceļu kopā ar zaļo kursu, jo zaļais kurs radīs jaunas darba vietas, tas jau šobrīd ir skaidrs, bet tam ir nepieciešama vadība. Mums sociāldemokrātiem ir skaidrs, ka tā ir iespēja, tā mūsu kontinentam ir ambicioza iespēja. Tāpēc mums ir nepieciešams izvirzīt ļoti ambiciozus mērķus 2030. gadam, un vēl ambiciozāk, tā tad eh, ir jārunā par 50% samazinājumu un nevis 40% kā šobrīd. Un ir jāpārtrauc tās eh, subvencijas, kas eh, šobrīd ir novedušas pie izkropļojuma. Uh, un arī strādā pret tiem klimata mērķiem, ko esam izvirzījuši mēs paši. Ir svarīgi, lai visi iesaistītos šajā cīņā. Ir nepieļaujami, ka avio nozare un jūras pārvadājumi nav iekļauti klimata cīņā. Un es uzskatu, ka uh, lidsabiedrības, kuras maksā tikai 15% eh, klimata uh, klimata nodoklī, tas nav ilgtspējīgi, un tam ir nepieciešama Eiropeiska e, griba. Šabo kundzei vārds. Paldies, priekšsēdētājs kundze, godātie kolēģi. Rēģējot uz klimata pārmaiņām, man ir e, šāds tēls prātā. Mēs esam kā jūrnieks, kas e, redz vētru, te tuvojamies, bet buras netiek nolaistas. Uh, ātrums netiek samazināts, kaut arī mēneši un gadi turpina virzīties uz priekšu. Tomēr arī pozitīvas lietas. Kopumā ir lielāks informētības, apzināšanās līmenis. Daudz valstis arī ir izvirzījušas par mērķi oglekļa neutralitāti 2050. gadam. Arī tās ir jaunās komisijas prioritāte. Daudz risinājumu ir jāveic nekavējoties, kā piemēram kuģu ātruma samazinājums. Uh, Eh, divi mezgli mazāk būtu 20% eh, mazāk emisiju, un tāpat arī jāuzlabo energoefektivitāte um, valsts eh, ēkām, kas bieži vien ir pārāk daudz pārkarsētas un pārāk daudz kondicionieris izmantots. Zinātnes dati ir viennozīmīgi. Mums ir jārīkojas nekavējoties, ja vēlamies ievērot 1,5 grādu Mm, robežu, un zinātnieki mums saka, ka mums nav laika, ko zaudēt. Katras solis, katras grāds ir svarīgs. Eiropas Savienībai, kā ANO tik teikts, ir jāuzņemas vadošā loma šajā ziņā. Viena minūte Žadokungam. Paldies priekšstādātāji, ārkārtas situācija klimata jomā, par ko runājam šeit, nav zinātniskās diagnostikas jautājums. Mēs to visu zinām. Te ir krīze rīcības jomā. Un esmu pārliecināts, Otingera kungs, ka jūs informējāt par komisijas Mm, bilanci, kā ceļvedi klimata ārkārtas gadījumā. Eiropa neatrodas uz pareizajām sliedēm attiecībā pret klimata vienošanos. Jūs komisijas priekšlikums kopējā lauksaimniecības politikā uh, Uh, tikai pastiprināja siltumnīca efektu gāzes, tikai pastiprināja bioloģiskās daudzveidības zudumu, kaut arī mums vajadzētu rīkoties gluži pretēji. Jūs atbalstat brīvās tirzniecības vienošanās, kas nogalina klimatu, kas arī piedalās tajā, ka bioloģiskā daudzveidība tiek noplicināta. Mēs izmantojām tūkstošiem miljardiem eiro uh, banku glābšanai. Varbūt tās arī vajadzēja glābt, bet izmantosim miljārdiem eiro klīno, klimata jomā. Visas šīs eh, bankas arī varētu finansēt liels investīciju eh, plānus attiecībā uz ēku izolēšanu, nu, tas arī ļaut nodrošināt sociālo eh, taisnīgumu, mēs arī varētu atbrīvoties no Putina ietekmes, mēs varam rīkoties par labu Eiropai, par labu klimatam, bet ir nepieciešama politiskā grība. Madame Gris. Tagad Grisē kundze, viena minūte. Merci, Madame le Président, chers collègues. Paldies, priekšsēdētāji. Cienījamie kolēģi, mēs visi piekrītam, ka situācija ir ārkārtēja eh, klimatu un ekoloģijas jomā, bet mēs neesam tik dedzīgi tad, kad beidzot ir jārīkojas, kas attiecas uz šā zaļā kursa finansēšanu, kā mēs uh, spēsim mobilizēt paredzētos līdzekļus, ja mēs neesam spējīgi finansēt desmitreiz mazāk zaļā fonda darbību. Kā mums izdosies panākt vairāk Eiropas, ja mēs neuzliksim vairāk nodokļu? Ekoloģiskā prioritāte uh, nozīmē, ka mums ir jādomā par demogrāfiskiem aspektiem, kas arī noved pie šīs ekoloģiskās katastrofas. Mums ir jāatjauno robežas un mums ir uh, jāpārvieto sava uh, ražošana un tikai ar nacionālo uh, vietējo sadarbību un pienācīgu diagnosticēšanu mums izdosiet tikt galā ar klimatu un ekoloģijas izaicinājumiem. Paldies! Lielas paldies! Tagad vārds Zalēpskas kundzei uz vienu minūti. Paldies! E, e, paldies, priekšsādātāji komisāra kungs. Man ļoti žēl, ka tik maz deputātu zālē - jaunieši, bērni, citi pilsoņi, kas izied ielās uh, nesagaida nokaitētas runas šajā plenārsēžu zālē. Mēs jau daudz esam runu dzirdējuši. Viņi sagaida konkrētus plānus, tādus plānus, kuri tiktu atbalstīti ar finansēm. Un es pateicos visiem kolēģiem, kas pieminēja taisnīgas pārejas fondu. Es domāju, ka tas ir izējas punkts. Kas tad mums ir? Mums pat eh, īsti nav apstiprināta komisāru kolēģija mums mm, vajadzētu sagaidīt jaunu kandidātu no Makrona kunga puses, tā lai mēs varētu sākt dialogu ar pilnu komisāru kolēģiju un domāt par konkrētiem soļiem. Jo jūs uzdevāt jautājumu, Otingera kungs, kā izskatīsies tālākās klimata vienošanās, kā sadalīt finansējumu eh, klimata jomā, bet atbildes tā arī netika sniegtas. Es ļoti ceru, ka mēs tiešām sadarbosimies, lai aizstāvētu klimatu. Mrs. Hazekamp, please. Hazekamp kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Katrai sekundē ir nozīme, kad māja ir liesmās. Kā var būt tā, ka mēs te sanākam jau gadiem ilgi un vienojamies par uh, vājiem kompromisiem, lai gan saskaramies ar milzīgu ārkārtēju problēmu? Mums ir jādomā par klimatu pārmaiņām, bioloģisko daudzveidību, jo milzīgs skaits sugu draud izzust. Notiekošais apdraud visu veidu dzīvos organismus, un mums ir jārīkojas visās frontēs. Kā ir iespējams, ka Eiropa tērē miljārdus subsidējot uh, projektus, kas uh, nerespektē vidi? Amazon deg Amazon ir liesmās tikai tāpēc, lai Eiropa varētu importēt lētu pārtiku. Lopkopība noved pie lielāka CO2 izmeša daudzuma nekā visa transporta nozara kopumā. Un kā var būt tā, ka komisārs Timermans eh, to neatzīst? Kā mēs eh, varam palikt pie līdzšinējiem mērķiem, ja mēs eh, nepārdomājam šo um, lopaudzēš, uh, lopkopības uh, nozēras darbību, mēs jau šobrīd varam uh, samazināt izmešas. Eiropa var veicināt uh, šādas e, pārmaiņas, ja tā pārtrauks subsidēt lopkopību. Tāpēc es uzskatu, ka ir jāpārtrauc Eiropas Savienības lauksaimniecības subsīdijas. Liels paldies, paldies, un tagad vārds uz pusotru minūtu Rālēnta kungam. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Visas debatas par klimatu ieskicē apokaliptiskus e, kli scenārijus, ja mēs neizmainīsim mūsu enerģijas avotus un dzīves stilu. Uh, 98. gada Toronto samits eh, salīdzināja klimata izmaiņas ar kodolkaru un bija paredzēts līdz 30. gadam aplēses, kā par 3,5 eh, grādiem palielināsies eh, gaisa temperatūra, bet šobrīd tā ir palielinājusies kopš 70. gadiem tikai par 0,25 grādiem. Un Tad eh, bija doma, ka eh, vajadzētu pārklāt ledājus eh, Arktikā un Antarktīdā, lai samazinātu klimata izmaiņas. Ir skaidrs, ka klimata iespaido, iespaido kā saules izvirdumi, tā arī kosmosā notiekošais, bet galvenokārt mēs šeit runājam par enerģijas cenām, par ekonomiku, uh, Dekarbonizācija nozīmē deindustrializāciju, un tas nozīmē, ka mēs nolaižam roku. Es uzskatu, ka šīs politikas, kas eh, tiek veidotas uz nodokļu maksātāju naudas, šobrīd no nodokļu maksātāju kabatām aiziet eh, milzīgi miljardi atjaunīgo energoražotājiem. Tā ir nāves cilpa, un es domāju, ka visas valdības ir atbildīgas par šo mānīšanos. Paldies, un tagad pusotra minūte man Gines skundzei vārds lūdzu. Paldies, prieksēdētājs kundze. Paldies, godātie kolēģi! Es eh, domāju, ka mēs šeit iespējams eh, aizmirstam to, ka eh, kamēr mēs šeit runājam, tikmēr notiek konkrēta darbība. Piemēram, no mana vēlēšanu iecirkņa Vietējā pašvaldība ir izveidojusi darba grupu, kurā apmācīs savu veidu energo grupu, kā palīdzēt vislielākā riska eh, grupām sabiedrībā uh, cīnīties pret klimatu un kā tiešām kaut ko konkrēti darīt. Tā tad, jā, būsim apņ apņēmības pilni un optimismu pilni reālajā dzīvē, jo tas viss darbojās. Bet mums ir varbūt jāieskicē vektori. Bieži vien mēs esam tādi kā e, didaktiski norādot, ko mēs nedaram un ko vajadzētu darīt. Īpaši mēs ar pirkstu bakstam lauksaimniekiem. Saprotiet, ka jā, lauksaimnieki un zemnieki ļoti labi apzinās, ka viņiem kaut kas ir jādara, bet ja mēs viņus uzskatām par lielāko e, ļaunumu pasaulē, tad viņi būs nevis e, problēmas risinājums, bet gan paši iegrims e, bezcerībā. Mums ir viņiem jāpalīdz. Mums šobrīd ir nepieciešama viedā lauksaimniecība, ie, ieskices un ievirzes jau ir. Uh, Un tas viss ir jāpārceļ uz kopīgo lauksaimniecības politiku. Mums tiešām ir jāpalīdz tiem cilvēkiem, kur reāli strādā. Un atcerēsimies, sapratīsim beidzot, ka pārtikas ražošanas ķēdīte ir pārtrūkusi. Šobrīd 70% visas ražotās pārtikas pasaulē kontrolē trīs uzņēmumi, un tā es varētu turpināt. Es atvainojos, pārtikas ķēde ir E, pārlūzusi, un pirms mēs ķeramies klāt klimata izmaiņām, mums ir jārunā par to, ko mēs rīt ēdīsim. Tagad divas minūtes Bonafē kundze nākamā lūdzu. Paldies, e, prieksēdētājas kundze, godātie kolēģi! Tas, e, ka šobrīd mēs dzīvojam ekoloģiskas un klimata katastrofas priekšvakarā, tas ir skaidrs, neskatoties uz to, ko šeit saka daži deputāti. Uh, Pēdējos 50 gados mēs esam piedzīvojuši būtisku temperatūras pieaugumu un visās Eiropas pilsētās, tiešām visās, cilvēki ir piedzīvojuši ļoti, ļoti smagas, tātad pilsētās klimata ietekme ir jūtama vairāk nekā varbūt laukos. Vēl eh, pagājušā gadsimta vidū mūsu bija 2 miljārdi, tagad mūsu jau ir gandrīz 6 reizes vairāk. Tātad es domāju, ka mums ir jāstrādā pāri valstu un kontinentu robežām. Mums ir jāiestājas par klimatu, par bioloģisko daudzveidību, bet ir jāiestājas arī par ilgtspējīgu lauksaimniecību, par tīru enerģiju, par jauniem transporta, jaunām transporta metodēm un jaunām ceļu struktūrām. Uh, Daudz tiek runāts par eh, tā saucamo jaukto pārvietošanos modeli. Ideju un viedu domu ir daudz, un eh, tas jau zināmā mērā atspoguļojas mūsu ekonomikā, aprits ekonomika un tā tālāk. Tā tad eh, mēs varam daudz ko izmantot, atkārtot, un nevajag visu laiku pirkt tikai jaunu. Uh, Parādās arī jaunas darba vietas, viedas darba vietas, bet eh, Vanderlainas kundzes idejas eh, tam ir nepieciešams finansējums, tāpēc mums ir nepieciešams eh, daudzgada budžets, kurā skaidri atspoguļotos tas, ko mēs darīsim mm, klimata apkarošanā. Viens no fizikas Nobela prēmijas saņēmējiem, viņš teica, ka mums ir jāiestājas par savu planētu, mums ir par to jārīkojas. Un nevis tāpēc, ka kāds to mums saka, bet gan tāpēc, ka mēs gribam izdzīvot paši. Paldies! Nākamais ir Stefanica kungs. Lūdzu, paldies, prieksēdētājs kundze, godātais komisāra kungs. Katru reizi, kad mēs runājam par klimata izmaiņām, es skatos uz tiem, kur sēž uh, apmeklētāju rindās. Daudz tur parasti ir jaunieši, un es vēlētos visiem šodien pateikt, Eiropas Savienība ir klimata izmaiņu pionieris. Un mēs esam kā labā, tā sliktā ziņā pirmajās rindās. Uh, ir zināms tik ļoti daudz, ko darīt klimata izmaiņu apkarošanā. Mēs varam darīt tik ļoti daudz, bet tik maz darām. Mēs varam eh, izveidot eh, aizsarga valņus, lai apturētu plūdus, mēs varam uzlabot mūsu mājokļu izolāciju un tā tālāk un tā joprojām. Patiesībā nav pretruna tajā, ka mēs vēlamies runa, dzīvot labāk un iestājamies par klimatu. Uh, Piemēram, šobrīd eh, ir iespējams eh, radīt tādus eh, mājokļus, kuros, kuri būtu klimata neitrāli, bet, piemēram, daudzgadu finanšu plānā ir paredzēta tikai 3% ar klimatu saistītām investīcijām. Paldies! Nākamais Blosakungs, vienu minūtu lūdzu. Um, Dank, Frau Liels paldies, priekšsēdētāji, komisāra kungs. Klimata eh, krīze nav dabas katastrofa. Mēs paši tajā esam vainīgi un eh, pie tā novadusi nepareiz politika. 5,5 eh, miljonu cilvēku izgāja ielās. Paldies, Fridays for uh, Future, paldies par katru plakātu, paldies par katru piekdienu, kad jūs izējat ielās. Tas ir pilnīgi skaidrs, ka mēs nedrīkstam turpināt kā līdz šim. Tas nav tikai sīkums vien. Uh, bet pirms, bet eh, pagaidām komisija tikai nāk klajā ar solījumiem. Un eh, vienlaiks mēs eh, finansējam gāzes projekts, kas ir videi kaitīgi. Arī Vācijā mēs uzskatām, ka tas ir tikai sīkums. Ļoti labi, ka sociāldemokrāti vēlas īstenot šādas debats, bet ar diskutēšanu vien nepietiek. Mēs beidzot vēlamies redzēt arī darbus. Mēs... Liels paldies, un tagad uz vienu minūtu vārds Līmērs kundzei. kad šeit uh, sanākušie klimata neirotiķi nepārtraukt runā par klimata katastrofu, mums tomēr ir jāsaprot, kāda ir patiesība. Paraudzīsimies, kas notik, noticis pēdējo 50 gadu uh, laikā, un ja mēs paraugamies uz uh, mūsu planētas uh, pagātni senāk, tad mēs uh, redzam, ka š, tas nav nekas jauns. Vēl sliktāk ir tas, ka mums nav nekādu proporcionālu datus starp to, kā CO2 izmeši ietekmē temperatūru, un šī zaļo krite, histērija par to, ka. Um, Mēs pa, tagad uh, palielinām uh, vispārējo temperatūru par vienu grādu. Patiesībā nav nekas, jo ja uh, šie aprēķini būtu bijuši pareizi, tad um, mēs būtu šobrīd vēl sliktākā situācijā. Jā, es saprotu, tas bija, es tagad devu ļoti daudz skaitļu, bet klimata pārmaiņas ir likums, nevis izņēmums. Un mums vajadzētu drīzāk piemēroties šīm izmaiņām. Un šis, šī Don Quixote cīņa, tajā mēs varam tikai un vienīgi zaudēt. Paldies! Tālāk uz vienu minūti deputāts Terčs. Liels paldies! Domāju, ka mums visiem vajadzētu ļoti rūpīgi pat pakla, ieklausīties tajo, tajā, ko runā visi šobrīd šeit. Jūs te runājat par zinātni, bet viens otrs te runā faktiski par zinātnisko fantastiku, par ideoloģiju. Šķiet, ka neviens nerunā balstoties uz veselo saprātu. Un šie visi teksti ar vien tālāk attālinās no jebkā, kas ir racionāls, ar vien pāri vairāk pāriet uz uh, ideoloģiju, radikālu izpratni par šo tematu, kad runājot par klimata krīzi. Nu jā, tas ir temata nosaukums, tas ir tāds ļoti smags, pamatīgs temats un jau uzreiz parāda to, cik daudz ideoloģijas ir šajā visā kopējā diskusijā. Nu, protams, ka šeit arī savstarpēji pretrunīgas ideoloģijas viens otru kritizē, viens, nema, viens otrs nemaz netic eh, paši savām pozīcijām. Es domāju, ka mums šobrīd jādara viss iespējamais, lai pārliecinātu.